par Sudānu un Amin Metī Medānī lietu. Vispirms došu vārdu Argentīnī kundzei. Priekšādātāji, paldies! Esam šeit pulcējušies, lai vērstu jūsu uzmanību uz doktora Amin Mekimedānī lietu. Viņš ir viens no Sudānas aktīvistiem. Tāpat gribam jūs informēt par sievieti, kas tika arestēta pirms vasaras brīvdienām. Arasti notika tāpēc, ka Sudānas valdība piln, nemaz nerektē, nerespektē cilvēku tiesības, bet Danija kundze tika arestēta kārtumā, kad viņa atgriezās no ārzemēm, kur bija parakstījusi rezolūciju, kas aicināja nodrošināt agrīnu eh, demokrātiju Sudānā. Cenšoties pārliecināt to, ka opozīcijas partijas var tikties pirms vēlēšanām pavasarī opozīcija saka, ka pavasara vēlēšanas, kas paredzētas tagad, nākamā gada pavasarī, nebūs tiesiskas un taisnīgas. Visas šīs netaisnības Sudānā ir dziļi iesakņojušās un jebkāda veida centieni, ko izdara atsevišķas personas un aktīvisti, tiek pilnībā nos, nosmacēti un apklusināti jau pašā saknē no valdības puses. Vakar mums bija diskusijas par kartūmas procesu, kur ES un Ziemeļāfrikas valstis parakstīs, parakstījušas nolīgumus par migrantu eh, palikšanu Āfrikā. Šāda veida mm, nolīgums tiks parakstīts Sudānā, bet ņemot vērā, ka tur ir arestēti trīs cilvēktiesību aktāvisti, ir vienkārši kauns, eh, ka turpinam dialogu ar šādu valsti kā Sudāna. Uh, un vēlamies pārliecināties, lai cilvēki paliek šajā valstī, kur viņi tiek pakļaut vienkārši briesmīgai situācijai un draudiem, un viņi vairs nespēs pat no turienes aizbēgt. Paldies! Priekšādātājs atkal lūdzu ievērot zālē kārtību un klusumu. Cellerkungs. Kopš šī gada māja eh, starptautisko sabiedrību pilnīgi un absolūti satriec um, eh, nāvisots, kas ir ticis pie, piespriests uh, Sudānas kristietim. Viņam ir ticis piespriests nāvisots tikai viņa reliģijas dēļ. Uh, mums ir jāpanāk, lai viņš varētu izkļūt no Sudānas. Mums vajadzētu arī nodrošināt eh, uzmanību attiecībā uz doktoru Medani, kurš ir cilvēktiesību aktīvists Sudānā, un 6. decembrī Sudānas slepenais dienests viņu apcietināja, tikai tāpēc, ka viņš ir parakstījis Sudānas aicinājumu. Sudānas aicinājumā tiek eh, lūgts, lai politisko partiju pārstāvi Sudānā izbeigtu cīņas un lai tiktu tik pārtraukti cilvēktiesību pārkāpumi, lai Sudāna varētu nodrošināt mieru un samierināšanas procesus un varētu sagatavot gatavoties vēlēšanām. Mēs aicinām nekavējoties atbrīvot Medāni kungu, jo uh, viņam jau ir 76 uh, gadi un viņš ir atkarīgs no medikamentiem. Sudāns uh, drošības spēki nevēlas viņam sniegt medicīnisko palīdzību, tāpēc tiek apdraudēta viņa dzīvība. Mēs gribam, lai Sudānā ne, nekavējoties tiktu uzsākts miera process un lai tiktu ievērotas cilvēktiesības šajā valstī. Tanok. Tanuka kungs tālāk, lūdzu. Priekšādātāji. Vai jūs mani dzirdat, kas notiek? Jūs mani nedzirdat? Priekšādātāji. EKR grupa aicina Sudānas varas iestādes tūlīt pat atbrīvot doktoru Medānī. Viņa arests bija ne tik vien patvaļīgs, bet arī e, milzīgs pāri darījums un centiens aptuvēt viņa cilvēktiesību aktīvistus tiek arī paceltas balss, balss par to, kādos apstākļos viņš dzīvo. Viņš cieš no diabēta un viņam tiek liektas tiesības eh, dzert viņam vajadzīgās zāles. Sudāns varas iestādes, ko vada mm, krimināla noziegumos, kar noziegumos apstiprinātas persona, eh, liedzas atbrīvot medanī kungu. Mūsu grupa aicina īstenībā pārtraukt visu veidu iebiedēšanas un vajāšanas pasākumus, kas tiek vērsts pret cilvēktiesību aktivistiem un Sudānai pakļauties visu veidu starptautiskām tiesībām, ievērot starptautiskos instrumentus, ko Sudāna gal galā pat ir ratificējusi. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Vaidenholzer kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs jau trešo reizi pavisam īsā laika periodā runājam par situāciju šajā reģionā. Un, um, ir skaidrs, ka eh, stabilitāte tiek eh, apdraudēta. Diemžēl eh, situācija nemaz nav pozitīva. Stabilitāti var nodrošināt tikai tad, ja valda tiesiskas valsts principi un cilvēktiesības tiek augstu vērtētas. Tieši tā ir tas paredzēts Sudānas aicinājumā. Decembra sākumā vairākas grupas parakstīja šo aicinājumu, un tā skaitā arī uh, doktors Amins Mekī Medānī. Uh, Viņš ir ļoti slavens eh, cilvēktiesību aktīvists. Mēs aicinām, lai viņš nekavējoties tiktu atbrīvots, un mēs pieprasām, lai Sudāna beidzot uzsāktu dialogu ar konstruktīvajiem šīs valsts spēkiem. Gracias, senor Korrau. Paldies, Korrau, kungs. Ah, gracias, senor presidente. Kolēģi, avete sentir. Priekšādātāji. Mēs dzirdējām šo tekstu par Sudānas aicinājumu. Tas ir aicinājums, kur tiek, kur tiek aicināts izveidot pārejas valdību, bet vēl nebija nožavusi tintu šī aicinājuma, kad tās parakstītājs jau tika mests cietumā Nacionālās izlūkdie, Nacionālā izlūkdienesta pārstāvi parakst, a, arestēja parakstītājs, to starp arī Amina Mekim Medani, kas ir jurists un cilvēktiesību aktīvists. Un arī opozīcija, arstāts arī opozīcijas līderis tāpēc, ka viņi izteicās pret Sudānas valdības. Sustānā, Sudānā redzam sistemātisku vārdarbību pret jebkuru, kas cenšas um, kaut ko teikt pret valdību, celties kājās un protestēt. Mums ir jāaizsargā šie cilvēki, šie drosmīgie cilvēki, un tieši tāpēc esam sagatavojuši arī šo rezolūciju. Tā, tā gūs mūsu atbalstu. Paldies, tālāk, Baita kungs. Priekšādātāji. Situācija Sudānā tiešām prasa steidzamu uzmanību. Ar vien saņemam ziņojumus par to, ka cilvēki tiek nogalināti, spīdzināti tie, kas aizstāv cilvēku tiesības. To veic Sudānas valdība un tās armijas pārstāvi. Viņi izmanto arī seksuālu vārdarbību pret eh, pusaugu meitenēm, lai cīnītos pret. Uh, nemierniekiem. Sudānas valdībai jāpārtrauc šī rīcība un jāievēro starptautiskās normas, īpaši ANO cilvēku deklarācija un konvencija par cilvēktiesību aktivistiem, tāpat arī visi citi cilvēktiesību um, instrumenti, ko Sudāna ratificējas. Necenais doktora Amina Mekimedāni gadījums ir vēl viens lielsks piemērs tam, cik viss risinās nepareiz šajā valstī. Un aicinam viņu tūlīt pat atbalstot. Um, pro, prokuroru liecība liecina, ka um, pie, pie varas stāvošie ir pastrādājuši karu noziegumus, bet viņi joprojām netiek sodīti, un tāpēc arī vardarbība pieņem šādus apmā, apmērus. Ir jāpieņem beidzot mēri, ir jāaptur cilvēktiesību pārkāpumu Sudānā un nedrīkst ļaut šādā veidā vajāt krim, eh, cilvēktiesību aktīvistus. Paldies, saka priekšādātājs tālāk, Veržjā kundze. Priekšādātāji, paldies! Es esmu, tie, es esmu no tiem, kas arī vakar nosodīja kartumas procesu. Gal galā te runājam par Sudānas diktatūras režīmu. Tas īpaši attiec tieši uz šo valsti un Albašīru, tās prezidentu, kas ir pie varas no, eh, no krietni jau ilgu laiku. Mēs, mums ir jāizsakās par šiem jautājumiem un jāvēršas pret Sudānas varas iestāžu rīcībām. Viņi šādā veidā ap, apdraud visu veidu noslēgtos līgumus. Adibabē tra, um, izdara represijas pret civiliedzīvotājiem. Un šie cilvēki, cilvēkiesība aktīvisti, kas ir um, demokrātijas simbols un cilvēktiesība aizstāvju simbols tiek mesti cietumā. Šāda veida rīcība ir nosodama. Arī ANO drošības padomu šķiet nespēja šobrīd no, nosodīt režīmu pastrādātos noziegumus. Mēs piepratām atbilstēt visus politieslodzītos Sudānā. Ir jāatbalsta Sudānas opozīcijas, tās prasībās īstenot dialogu, godīgas vēlēšanas un tādā veidā ļaujot iedzīvotājiem atgriezt valsti miera situācijā un dzīvot cieņu pilnu dzīvi. Paldies! Moldas gracias! Gambus kungs, paldies! La verdad es que un, yo nunca había tenido la sensación de estar hablando. Šodien jāsaka, ka, ka es esmu tāda, man pārņem īpaši tāda sajūta, es runāju kā tāds, tāda laukuma vidū, kur tik ļoti daudz tautas. Uh, Bet atgriežoties pie Medānī kunga, šeit situācija ļoti nopietna. Viņš jau ir krietni gados, viņam ir veselības problēmas, viņš grib labāk nākotni savai tautai. Viņš grib uh, būt, nu, panākt šo labāko nākotni miermīlīgiem līdzekļiem. Un vēl viņš uh, grib, lai būtu arī miers un tiesiskums un arī vērtības, kas ir līdzīgas mūsu vērtībām šeit Eiropas Savienībā uzskata, ka Sudānā jābūt arī tādām pašām vērtībām. Bet, um, jāsaka, no valdības viedokļa tas ir ļoti bīstams cilvēks, viņš rosina konfliktu, viņš grib gan ekonomiskas, gan politiskas reformas Sudānā. Šobrīd Sudānā ir ļoti kritisks brīdis, ir nepieciešams politiskais dialogs, un nobeigumā teikšu, ka Eiropas Savienībai ir jāveic jārisina vai ir jāatbalsta Sudānas valdību, lai tiktu nodrošināta gan izteiksmes, gan asociācijas brīvība, lai būtu ievērotas cilvēktiesības un lai visi aktīvisti arī tiktu atbrīvot pēc iespējas ātrāk. Paldies tālāk, Kienge kundze. Grācie, signor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. turpinās krīze un karš Sudānā, arī tiek pārkāptas cilvēktiesības, visā valstī ir. Šeit ir iesaistīts dažādi cilvēktiesību organizācijas, pret kurām tiek vērts represijas, tiek arī noslapkavoti cilvēki, civiliedzīvotāji. Šī situācija ir izolās nīdas reģionā un turpinās. Un šeit ir milzīgs cilvēku tiesības, cilvēku ciešanas un netiek ievērot hartums procesa elementi. Un Medāmi kungs ir viens no šiem cilvēkiem, pret ko tiek vērstas šīs represijas. Medāmi kungam ir 76 gadi, viņš tiek turēts apcietinājumā, un mēs tiešām pieprasām, lai tiktu nodrošināts miermīlīgs process šeit, lai valsts tiktu atgriezta uz demokrātiskām sliedēm un lai tiktu ievērota likumīga vāra, likuma vara. Jo destabilizācija ir kaut kas tāds, kas absolūti nav vajadzīgs šim reģionam jo, ja nebūs stabilitātes, tad cilvēki brauks prom no Sudānas, būs jauns migrācijas vilnis. Paldies. Tālāk Tomaševska kungs priekšsēdētāji. Politiskā un sociālā situācija Sudānā uh, kļūst aizvien nestabilāka. Valsts ir panākusi tādu lūzumu punktu savā vēsturē. Valsts iestādes izmanto represīvas policijas metodes, mērķis ir ierobežot izteiksmes brīvību un grib arī apkarot vai ierobežot politisko diskusiju Šeit ir nelikumīgas darbības, kas ir pretrunā ar starptautiskiem standartiem. Un kā Lībe komitejas loceklis es gribētu arī aicināt visus neatstāt bez ievērības Medāmi kunga arestu. Medāmi kungs gribēja aizsargāt cilvēktiesības, humanismu un Eiropas Savienībā ir jārēģē ļoti stingri. Mums ir arī jāpievērš uzmanība uz reliģisko vajāšanu, reliģijas brīvība arī jānodrošina un to nekad nevarētu izmantot kā bāzi vajāšanai. Šai ziņā mums jādod skaidrs signāls, mēs nevaram šo diskrimināciju atbalstīt. Paldies! Dāmas un kungi, vai nevarētu, domāju, ievērot kaut drusciņu klusumu, lai runātāji varētu izteikties, kas tāldo kungs? Paldies priekšsēdētāji! varētu teikt tik daudz lietas par Sudānu, un visas šīs lietas ir ļoti nopietnas. Mēs varētu apspriest Darfūras situāciju, humanitāro krīzi, kas nav atrisināta, um, arī starptautiskās krimināla tiesas darbības, kas ir pārtraukusi savu tiesvedību pret reģionu cilvēkiem, kas ir pastrādājuši noziegums pret cilvē, cilvēci. Arī notiek masveidīga dabas resursu šķērdēšana, bet es gribētu pievienoties tiem, kas lūdz, lai Medāmī kungs tiktu atbrīvots. Viņš ir izcils cīnītājs par cilvēktiesībām, humānismu, tiesiskumu, tomēr viņš ir arī ļoti nopietni slims. Viņš ir parakstījis Sudānas aicinājumu apņemšanos sekmēt diktatūras galu. Un viņš ir turēts apcietinājumā. Nav vienīgais Medāmī kungs, kas ir apcietinājumā. Žurnālisti un nu, citi brīvības cīnītāji tiek turēti apcietinājumā un vajadzētu sūtīt Sudānas valdībai signālu, ka šos cilvēkus noteikti ir jāatbrīvo un tas ir jādara bez kavēšanās. Cilvēkiem ir tiesības lemt par savu nākotni. Paldies. Šoprāt, kungs, lūdzu. Priekšsēdētāj, kungs. 5. decembrī Medāmī kungs tika aizturēts, to izdarīja drošības dienesti, tā ir kārtējā reize, kad uh, Sudāns valsts uzsāka civilu karu pret saviem cilvēkiem, ignorējot pilnīgi visas brīvības, arī izteiksmes brīvību. Un medāmī kunga gadījums ir šis, un tad vēl ir cīņa pret reliģijas brīvību. Kristieši tiek vajāti šajā valstī. Uh, Un mēs arī gribētu šeit atcerēties šo Hardams procesu un arī kundzi, kas par apostāti tika arī nosodīta. Šeit ir pilnīgi neiespējama šī situācija, šeit ir vēlēšanās izrīkoties nedemokrātiski. Un mēs nosodam šo nežēlīgo attieksmi, nedrīkst diktēt cilvēkiem savu politiskā režīma nianses. Un, uh, Mēs e, gribam balsot e, par e, šo rezolūciju un pret iespēju atgriezties pie noziedzīgas darbības. Paldies, tālāk Geringers kundze. Paldies priekšsēdētāji, gribētu atgriezties pie šīs krim krimināla vajāšanas tiesvedības pret aktīvistiem Sudānā. 6. Eh, decembrī 76 gads vecais Medānī kungs tika arestēts. Tas viss ir saistīts ar to, ka viņš ir parakstījis Sudāns aicinājumu, kur ir vēlēšanās sekmēt eh, likuma varas atjaunošanu Sudānā. Šajā aicinājumā ir arī aicināts uh, izbeigt konfliktus dažādos Sudānas reģionos, virzīt tiesiskas un sociālas un ekonomiskas reformas. Mēs nosodām viņu nelegālo turēšanu apcietinājumā. Uh, viņam netiek dotas arī vajadzīgās zāles, un mēs aicinām nekavējoties atlaist šo cilvēku un arī citus politiskos ieslodzītos. Ņemot vērā Sudānas notikumus, mēs arī gaidām, ka Sudānas iestādes uh, ievēros ANO deklarācijas prasības par pamatiesībām un reliģijas brīvību un izteiksmes brīvību. Paldies, Mājerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau mēs dzirdējām, Medānī kungs decembra sākumā tika apcietināts, to darīja Sudānas varas iestādes. Uh, Šķiet, ka iemesls šai apcietināšanai vēl ar vienu nav skaidrs tikai tāpēc, ka viņš ir parakstījis Sudānas aicinājumu. Sudānas aicinājumu, kurā uh, uh, tiek mēģināts ieviest demokrātiju Sudānā. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nesaprātīgi. 76 gadus vecu cilvēku apcietināt tikai tāpēc, ka viņš iestājas par demokrātiju. 14. decembrī Turcijā 31 cilvēks tika apcietināts. 31 cilvēks, kuru vidū ļoti daudz bija žurnālisti. Man tas liekas ļoti ievērojami šī Turcijas rīcība, ja mēs domājam, ka e, katru gadu Eiropas Savienības nodokļu maksātāji e, maksā vienu miljardu eiro kā iestāšanās palīdzība Turcijai. Uh, 2007. gadā tie bija 4,9 miljardi eiro. Un īstenībā šo vērtību pat nevar tā īsti aprēķināt, bet neskatoties uz šiem lielajiem ieguldījumiem, Turcija no mums arvien attālinās. Paldies. Tālāk uh, mums vajadzētu organizēt brīvo mikrofonu, tomēr, diemžēl, šodien tas nebūs iespējams, jo mums nav vairs laika. Tāpēc mēs dosim vārdu Delevedova kungam, viņš būs pēdējais runātājs šajā debatē, bet eh, pirms tam es gribētu arī sveikt eh, Šveicis parlamenta delegāciju, Katīri Klini, delegācijas vadītāja. Eh, un ir arī Šveicis padomes, ārlietu komitejas priekšstādātietniece un Levram kundze un arī Rolāna kungs no.